Oh, good, good afternoon. Esiet sveicināti. Let us start. To... Sāksim mūsu uzklausīšanu. Es sveicu visus šajā otrajā taks trīs sanāksmē sapulcē, kur notiek pēc vasaras atvaļinājuma. Šodien mēs runājam par trešās valsts dimensiju Eh, runājot par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Uzklausīšanā būs divas paneļa eh, diskusijas. Mēs uzklausīsim ekspertus. Pirmajā paneļa diskusijā mēs runāsim par riskiem nodokļu politikā saistībā ar Brexit. Mēs skatīsim to, kā Brexit varētu ietekmēt Eiropas Savienības un apvienotās karalistas attiecības nodokļu un naudas atmazgāšanas novēršanas jomā un ņemot vērā ciešās saiknes uh, starp eh, apvienoto karalisti aizjūras teritorijām un no apvienotās karalistes atkarīgajām teritorijām. Mēs uzklausīsim arī ieteikumu šajā sakarā. Kopā ar mums ir eh, Teimār Ket Kočs, kurš ir bijušais valsts ministrs un uh, ministre uh, un arī labi pazīstama ar um, Eiropas parlamenta darbu cīņā pret naudas atmazgāšanu. Mēs ar viņu esam vairāk kārtīgi tikši, tikušies gan taks, gan pana komiteju darba ietvaros. Jūsu darbs šajā jomā vadot uh, uh, valsts uh, norēķinu komiteju ir bijis ievērojams, un šodien pilnīgi noteikti jūs varēsiet sniegt labu ieskatu notikuma attīstība apvienotie karalistē šajā jomā. Un iespējams uh, īpaši runājot par uh, īpašumu tiesību uzņēmumu reģistru. Nākošais runātājs būs Tav Raidinga no Eiro, kurā runās par Eiropas Savienības un apvienotās karalistes eh, sadarbību nodokļu jomā pēc Brexit. Tāpat kopā ar mums ir apvienotās karalistes valdības pārstāvji. no kuriem viens nevar ierasties, un arī nevarēja nosūtīt savu pārstāvi. Tāpat esam aicinājuši Mišelu Barņē, kurš strādā pie Brexit jautājumiem komisijā, taču saskaņā ar starp institūciju nolīgumu starp padomu parlamentu mēs tiksimies ar viņu citā formātā. Bet tagad katram runātājam būs aptuveni desmit minūšu uzstāšanās ievadvārdiem, un es redzu, ka arī mūsu līdz referencija pie Koforts ir lūdzas vārdu. Priekšsēdētāji atvainojos, ka es pārtraucu, bet šodien trauksmes cēlāji no vislielākā skandāla Eiropā Danske banka ir sev atklājis, tas ir eh, apvienotās karalists eh, pilsonis, kurš bija strādājis bankā, un es domāju, ka vajadzētu uz, uzaicināt ne tikai Danske banka, bet arī mūsu trauksmes cēlāju, kurš atklāja šo skandālu par 200 miljārdu uh, atmazgāšanu Danske Bank Igaunijas eh, filiālē. Tas ir kļūst zināms publiski, un mēs varētu šo personu uzaicināt uz Eiropas parlamentu. Paldies, Jepē! Šī ir nozīmīga piezīme, un es domāju, ka koordinatori starp no politiskajām grupām varēs vienoties par šo jautājumu. Un kā mēs līdz šim esam darījuši? Mēs runāsim par Danske banku vienā no mūsu nākotnes sanāksmēm. Tas ir nopietnas jautājums un cerams, klāt būs arī trauksmes cēlājs. Bet tagad dod vārdu Margaretai Hodžai. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par uzaicinājumu. Un eh, esmu ļoti gandarīta par šīs iztaujošanas un izmeklēšanas uh, uh, norisi. Esmu leiboristu uh, deputāte un nevarēšu runāt valdības partijas vārdā. Esmu Eiropas projekts aizstāve, esmu daudz darba ieguldījusi uh, Eh, lai pēc Brexit mēs saglabātu maksimālas eh, saiknes ar Eiropu, un tāpat esmu eh, nodokļu justīcijas atbalstītājiem. Tāpat es vadīju vienu no apvienotās karalistes parlamentu komitejām, kuras sako valsts tēriņiem, un darbu sākot Ehm, iesākumos to neaptvēra, bet ļoti ātri, ātri kļuva skaidrs, ka mūsu ehm, nodokļu pārvaldes efektivitāte ir būtiska, lai nodrošinātu labu pārvaldību valstēriņiem. Tāpēc ik viena nodokļu nenomaks izvairīšanās, kur ehm, notiek apvienotie karalistē, ir ārkārtīgi nozīmīgi runājot par uh, efektivitāti valsts tēriņos. Mēs sekojām vairāku bagātu uzņēmumu un privātu personu nosodāmajai uzņēmumu rīcībai un nekad nevarēja domāt, ka nodokļu jautājums būtu problēma ar viņiem. Tie bija nodokļu profesionāļi, kuri slēpās aiz tehniska žargona un pieredzes, un esmu stingri pārliecināti, ka nodokļi pieder mums visiem, un viņu darbs ir runāt mums saprotamā veidā, lai sistēma būtu saprotama un taisnīga pret visiem tas ir Pirmkārt, otrkārt, es vēlos runāt par nodokļu taisnīgumu, un mēs veidojam spēcīgu koalīciju visā politiskajā ainavā, kur ir gan ekstrēmisti, konservatīvi, galēji labējie un leiboristu uh, Eh, galēji kreisie, kuri visi atbalsta nodokļu taisnīgumu, neatkarīgi no jūsu politiskās piedarības. Jūs atbalstāt to, ka nodokļiem ir jābūt taisnīgiem. Un visbeidzot, es vēlos runā, runāt par nodokļiem. Un to, ko iekasē mūsu nodokļu pārvaldes, bet Šeit ir jārunā par visu spektru nodokļu plānošanu, nenomaksu un pat līdz uh, naudas atmazgāšanai un uh, finanšu noziegumiem. Un jo vairāk es strādāju pie šiem jautājumiem, jo vairāk es nonāku pie diviem pēdējiem aspektiem. Taču piebildīšu, ka um, es nelepojos ar Britu sasniegumu. Jo, Mēs visai asivēršamies pret tik vienu nodokļu nenomaksu pasaulē. Mums ir laba nodok, notiekuma sistēma, bet vāja sekošana šai sistēmai, kas veicina um, noziedzīgu darbību veikšanu. Un mēs esam ļoti noslēgti un ironiski, lai gan mums ir uh, vēsturiski uzticība no finanšu nozars. Eh, par to viņi maksā šodienas kontekstā. Tagad runājot par caurskatāmību, es tikko ap, apzinos, ka man ir maz laika palicis caurskatāmība. Manā izpratnē ir ļoti nozīmīgs rīks nodokļu taisnīguma nodrošināšanai. Tas ir nepieciešams pilnīgi nepieciešams un būtisks rīks, kas kām kur piedara un kā nauda plūst, apzinoties to, eh, kā tas var notikt caurskatāmiem. Un šķiet, ka viens no amerikāņu senatoriem sacīja, ka saules gaisma ir vislabākais eh, aseptiķis. Mēs runājam par eh, aizjūras teritorijām un no Britiem atkarīgiem teritorijām. Eh, Panama Papers kontekstā, kur uzņēmumi, kuri atradās kaut vienā no mūsu Britu atkarīgajām teritorijām, Britu Virģīnu salā atradās, un mūsu nodokļu pārvalde ir ar ārkārtīgi nozīmīgu lomu šajā globālajā jurisdikcijā, runājot par to, kur cilvēki eh, glabā līdzekļus vai. E, e, novirza savus uh, ieguldījumus, un mēs atradām, ka puse no uzņēmumiem atrodas nodokļu paradīzēs. 90% no lielākajām eh, uzņēmumiem ir uh, klātesoši nodokļu paradīzēs, un Pasaules bankas pārskats par korupciju pēdējo 30 gadu laikā konstatē, ka 70% gadījumu ka eh, tās balstās uz čaulas kompānijām. Kopumā mums ir nozīmīga problēma. Eh, tā eh, lielā mērā ietekmē jaunatīstības valsti, un tā atkal ir visai nozīmīga problēma. SAO lēš trīs kārtīgus ienākuma zaudējumus attīstības valstīm, ko salīdzinājumā ar iegulmu no uh, viņu uh, atbalsta budžeta. Ja mēs varētu apkarot šo um, problēmu, tad šie ieaugumi krietni pieaugtu. Un visbeidzot, jārunā par eh, nodokļu nomaksu, ka tā ir ārkārtīgi nozīmīga problēma. Nenomaksātie nodokļi vai, eh, un atmaksātā nauda ir 90 miljārdi, jeb 4% no mūsu budžeta. Ļoti lielas plūsmas ir no eh, Krievijas - 68 miljārdi. Eh, mārciņu ir izvestas no Krievijas caur nodokļu paradīzēm uz apvienoto karalisti. Un neleģitīmie ceļi uh, tiek izmantot septiņas reizes vairāk. Daudzi uzņēmumi Londonā pieņem caulas uzņēmumiem, un arī šeit ir iesaistīta Krievijas nauda. Tā ir nopietna problēma. Ko tad mēs esam iecerējuši darīt? Panākt caurskatāmību mūsu aizjūras teritorijās. Thank you. Šeit ir runa par ļoti būtisku aspektu nodokļu paradīzes industrijā. Kaimanu salas, Britu, Virģīnas salas, tām visām ir pilnīgi neproporcionāli ietekmi. Un mēs vēlamies, lai tiktu izveidoti atklāti reģistri pār labumu saņēmējiem, lai ne tikai nodokļu pārvaldes, bet arī pilsoniskā sabiedrība uzņēmuma un presi varētu iztaujāt un sekot, kur nauda plūst, kam tā piedara. E, valdības līmenī tas bija strīdīgs jautājums, it īpaši Brexit scenārija ietvaros, kur viņi ir e, nobažījušies par e, labu iespaidu atstāšanu. Un Tas, kā mums izdevās panākt konsensu, ir tas, kā es sadarbojos ar vadošo konservatīvo uh, partijas eh, deputātu. Mēs vēlā, versāmies un uzrunājām konservatīvos vēlētājus, runājām ar viņiem viens pret vienu, pārliecinot viņus par morāliem, ētiskiem argumentiem, it īpaši pēc Solsberijas, lai mēģinātu apturēt netīru Krievijas naudas iekļuvu Eiropā un to, cik svarīgi ir tas, lai li Lielbritānija būtu ar vadošo lomu. Šobrīd mēs e, turpinām strādāt ar mūsu no Britu atkarīgajām teritorijām, kas ir Džersijas e, salas un citas, kuras viss ir iesaistīts nodokļu nenomaksas e, scenārijus, to mēs nesen redzējām no Paradise Papers. Uh, atklājumiem. Un tagad kopā ar kolēģiem Andrew Mitchell, ar kur mēs sadarbojamies, mēs apmeklējam šīs jurisdikcijas, lai pārliecinātu viņus par atvērtu reģistru veidošanu pretējā gadījumā. Mums būs jādomā par leģislatīviem pasākumiem, kas ir iespējami, taču mēs varam arī panākt kolsēms. Un tagad ļoti īsi par, e, e, plašāk par e, Brexit uh, un nodokļiem. Šodien no premjeras mēs dzirdējām, ka viņi sagaida no pēc Brexit periodā uh, Lielbritānija būs uh, Promise. It... zemo nodokļu režīms. Es nedomāju, ka tas uh, būtu falšās ziņas, bet tas varētu būt ne, uh, falšs so, solījums. Pirmkārt ir uh, jāpanāk tas, lai ikvienās sarunās ir, un risinājumi ir iekļauts nodokļu aspekts un e, bīstamas nodokļu prakses apvienotie karalistē pēc Brexit nevarēs darboties. Mums ir jā, jāpanāk šeit tirzniecības nolīgumus. Otrkārt, e, Lielbritānija nevar kļūt par Singapūru pie Temzas. Jo mēs mūsu zaudējumu būtu pār, pārāk lieli. Es domāju, ka šeit vairāk ir draudi nekā realitāte, un es varu arī izprast, kāpēc uh, Tereza Mējā eh, nāk ar to eh, klajā un nesmu pārliecināta, vai viņa vai, vai, vai kāds no viņas pēctečiem spēj šo solīdus īstenot. No manas puses tas ir viss. Paldies! You... Liels paldies par jūsu centieniem, ko, dar, ko īstenojat apvienotā karalistē par sniegto ieskatu. Nu, varētu teikt, ka jūs arī turpmāk varētu mūsu komitejā darboties. Tas jau būtu ļoti labi. Tagad vārds Tovē Rēdingai. Paldies! Uh, labdien visiem! Vispirms sirsnīgi pateicos par ielūgumu. Es pārstāvu Eiropas parādu un attīstības sadarbības tīklu. Mēs ļoti daudz strādājam pie nodokļu apiešanas uh, Mm, jautājumiem, un, kā Hoģis kundze norādīja, attīstībai nav jēgas, ja attīstības valstis nevar iekasēt nodokļus, un mūsu prāt tas ir ļoti svarīgi, lai uh, varētu īstenot ilgspējīgas attīstības mērķus mēs eh, varam no pētījumiem konstatēt, ka attīstības valstu nespēja iekasēt nodokļus, skar arī Eiropas Savienības attīstības valstis. Tātad mēs visi esam vienā laivā. Un jūsu uh, veiktais darbs ir ļoti nozīmīgs, ir tiešām jārēģē uh, pārliecinoši uh, uz starptautiskiem nodokļu skandāliem. Tālāk par uh, Brexit un par ietekmi uz uh, nodokļu jomu, es uh, gribētu runāt par divām problēmām, kas šeit pastāv. Tātad uh, vispirms ir slepenība, naudas slēpšana no, uh, slēpšana no uh, nodokļu administrācijas. Privātu personas nevēlas maksāt nodokļus, pārkāpjot uh, likumus. Otra problēma ir korporatīvo nodokļu paradīzes. Tas ir jurisdikcijas, kuras ļauj no citām valstīm pārvietot pēļņu šo jurisdikciju un maksāt ļoti zemus, niecīgus nodokļus. Tā, tad, tas nozīmē, ka citas valstis, kur darbojušies transnacionālie uzņēmumi, zaudē milzīgus nodokļu ieņēmumus. Un šeit uh, liek, tiek likt akcents uz aizjūras teritorijām un Uh, Britu atkarīgajām teritorijām, bet uh, Brexita kontekstā vēl svarīgāka ir tieši apvienotā karalīste, uz kuru tieši attiecās Eiropas Savienības tiesību akti. Protams, nav jau vēl zināms, kāda vienošanās tiks panākta Brexita sarunās, bet tieši šeit mēs saskatām uh, lielākās tiešās pārmaiņas, bet būs arī netiešas pārmaiņas. Tātad šī finanšu slepenība. Uh, Eiropas Savienības tiesību aktu kopumā ļoti svarīgi ir um, direktīva par uh, naudas atmazgāšanas apkarošanu. Tātad tiek uh, veidoti publiski pieejami reģistri ar uzņēmumu reālajiem labuma guvējiem. Un šai ziņā apvienotā karaliste bija aizstiegu, aizstiegusies visiem priekšā. Un, nu, nedomāju, ka attiecībā uz šiem publiskiem reģistriem tūlīt pēc Brexita radīsies kādas problēmas. Šeit apvienotā karaliste ir izcili darbojusies un arī jāsaka paldies Hodžas kundzei, ka šis darbs joprojām turpinās. Tātad, uh, lai varētu noskaidrot, kam piedara uzņēmumi, kas uh, mūsu valstīs darbojas. Bet citādi ir attiecībā uz trastiem. Teiksim, ja mēs esam noskaidrojuši, kam pieder uzņēmumi, tagad uzņēmumos naudu slēpt būs grūti, bet šī nauda ieplūdīs trasta fondos. Un tagad parādās jau tādi megatrasti, kuros ir ieguldīti miljārdi. Nu, es eh, neesmu paredzējis šeit nekādus padomus nevienam dot, bet nu, man ir tāda sajūta, ka nākotnē tieši trasta fondi tiks izmantoti, lai eh, slēptu naudu. Un ir uh, noteikts, ka uh, Tātad ir jāpanāk, lai šie reģistri eh, iekļaut arī trasta fondus un to īpašniekus uzrādīt. Šādas saistības bija uzņēmusies apvienotā karaliste, tagad pēc Brexita tai šīs saistības būtu jāpilda. Un tas ir tiešām nozīmīgi, jo trasta fondi ir plaši izplatīti eh, parāžu tiesību valstīs, tādās kā apvienotā karaliste. Tagad par uh, uzņēmumu uh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas apvienotajā karalistē, apvienot, uh, Eiropas Savienībā vissvarīgākais instruments ir valsts atbalsta noteikumi. Un uh, ir uh, iespējams atzīt atsevišķas nodokļu atlaides par nelegālu valsts atbalstu transnacionāliem uzņēmumiem. Un ja mēs vēlamies uh, tomēr uh, vērsties pret šiem nodokļu nemaksātājiem, tad būtu jāizmanto nodokļu likumdošana, nevis valsts atbalsta likumdošana, bet nu, tas ir uh, visefektīvākais instruments šobrīd. Bet ja apvienotā karaliste šos noteikumus vairs nepiemēros, tad pat šāds instruments mūsu rīcībā vairs nebūs. Tālāk par uh, nodokļu uzlikšanu transnacionāliem uzņēmumiem. Jāsaka, ka mums visiem pietrūkst atbilstošu likumu un Eiropas Savienības tiesību akti ir saskaņoti ar OECD prasībām šai jomā. Teiksim par BEPS noteikumiem. Nu, Būtībā šis saīsinājums apzīmē uzņēmums, kur nemaksā nodokļus. Bet uh, ir tomēr tāda kopīga problēma mums, kā panākt šo noteikumu īstenošanu. Un tas nozīmē, ka ir jāuzlabo uh, likumdošana. Ja Eiropas Savienība virzītos uz priekšu izveidot kopīgu konsolidētu nodokļu bāzi, tad situācija būtu pavisam citādāka. Ja izdotos pieņemt šādu tiesību aktu Eiropas Savienībā, tad mums būtu moderna, darboties spējīga nodokļu sistēma. Un uh, šajā gadījumā būs liela atšķirība, vai valsts atrodas Eiropas Savienībā vai nē, bet šobrīd, nu, atšķirības nebūs tik lielas. Un varbūt tā nerātni gribu norādīt, ka no šī ietekme varbūt arī uh, otrāda vai otrā virzienā. Es jau neesmu īpaši Brexit fani, bet, nu, ja ir uh, apvienotā karalista vairs nebūs Eiropas Savienības dalībvalsts, tad pa, pavērs arī iespējas, teiksim, Eiropas Savienība sastādā uh, Um, nodokļu paradīžu melno sarakstu, tad šai sarakstā netiks iekļautas dalību valstis, bet apvienotā karaliste tad vairs nebūs uh, Eiropas Savienībā, un tā varēs šādu sarakstu sastādīt, jo arī Eiropas Savienībā ir liels agresīvs nodokļu paradīzes, bet tas pats sakāms arī par uh, šīm uh, atkarīgajām Britu teritorijām, kuras līdz šim bija pasargāts no iekļaušanas melnajā sarakstā, bet tagad varēsim efektīvāk pret uh, šīm teritorijām vērsties. No paradīzes pa, dokumentiem mēs arī uzzinājām, ka uh, nodokļu paradīžu būtība nedaudz mainās. Līdz šim uh, tādu bija simtiem, un šī nauda tika novirzīta uz tādām nelielām salu valstīm, kur uh, nodokļi nebija jāmaksā, bet tagad uh, šīs schēmas ir tādas, ka Nīderlandē vispār nauda nemaz nav jāpārvieto, ka visa šī sistēma pastāv jau Eiropas Savienībā, tā kā mēs melnajā sarakstā neiekļaujam Eiropas Savienības dalību valstis, tad problēma no ārpuses Eiropas Savienības, tagad jau ir pārvietojusies uz Eiropas uh, Savienību pašu. Un Eiropas Savienība pēc Brexita varētu arī pārskatīt lēmumu par trasta fondiem, pieprasot lielāku atklātību par trasta eh, fonda īpašniekiem. Tieši apvienotās karalistas dēļ šo lēmumu nebija iespējams pieņemt iepriekšējo reizi. Un tāpat ļoti svarīgi ir ieviest uh, atskaitīšanos par katru valsti atsevišķi, kas būtu jāveic transnacionāliem uzņēmumiem, ja tie vēl strādāt Eiropas Savienībā. Tad uh, būs tu jāiesniedz um, atskaits par to, kur tiek veikt uzņēmēja darbība un kur tiek maksāti nodokļi. Un mums ir tas jāpanāk, lai novērstu to, ka uzņēmumi nemaksā nodokļus. Mums viņi vienkārši ir jāatmasko. Un uh, vēl pēdējais komentārs par to, kas būtu jādara. Eiropas Savienībai jāpieņem nopietni lēmumi par atklātību un par nodokļu sistēmas sakārtošanu. Ir jāvirdās uz priekšu, bet uh, līdzsekus tam ir nepieciešami arī uh, globāli risinājumi, jo galu galā uh, Eiropas Savienībai nebūs izšķirīgā loma, mums būs nepieciešami globāli risinājumi, lai Eh, tiktu galā ar nodokļu nemaksāšanu uz visiem lēkiem. Paldies! Paldies, eh, Redings kundze! Nu, abās eh, runās svarīgākais princips, kas izskanēja, bija caurskatāmība, atklātība un pēc pēdējās pārskatīšanas attiecībā uz naudas atmazgāšanas direktīvas Eh, pārskatīšanu. Nu, ir eh, šie reģistri izveidot, varam skatīties eh, gan optimistiski, gan pesimistiski. Tātad glāze ir pa pusē pilna vai pat pusē tukša, bet nu, šis reģistrs tā tad būs. Bet, kā jūs norādījāt, attiecībā uz trastiem, tad būs jāapliecinā uh, pamatotas intereses. Bet pēc tam, protams, būs jautājums, vai apvienotā karaliste šos noteikumus arī īstenos pēc Brexita. Tagad mums notiks diskusija, katram deputātam būs piecas minūtes viens, viena minūte jautājumu uzdošanai un četras minūtes, lai saņemtu atbildes no mūsu viesiem. Un pirmais uzstāsies Jeppe Kofolds, mūsu referents. Paldies priekšsēdētāji, pateicos abām runātājām par interesanto stāstījumu. Tuve vairāk reiz jau norādīja, ka ir Eiropas Savienības dalībvalsts, kuras varētu uzskatīt par uh, nodokļu paradīzēm, un šī problēma mums pašiem būtu arī jāatrisina. Un man ir jautājums Margaretai. Brexits, protams, nozīmē, ka apvienotā karaliste zaudēs pilnībā ietekmi Eiropas Savienībā un ministru padomē. Tas nozīmē, ka eh, tas eh, tam ir, eh, nu, secinājumu attiecībā uz iekļaušanu melnajā sarakstā gan apvienotai karalistē vai tās atkarīgajām teritorijām. Vai Jūs uh, uzskatāt, ka apvienoto karalisti un tās atkarīgās teritorijas nevarēs uzskatīt par nodokļu uh, paradīzēm pēc Brexita. Tālāk par sadarbību Eiropas Savienības 27 dalību valstīm ar šīm 0% uh, nodokļu likmēm, publiskiem reģistriem un robu aizpildīšanas jomā savstarpējos nodokļu nolīgumos. Tas pagaidām viss. Es gribu atkārtot vēlreiz, ka nevaru runāt Britu valdības vārdā. Bet, manuprāt, viens no veidiem, kā jūs varētu atbalstīt uh, nodokļu taisnīgumu globālā mērogā, nu, jūs varētu izmantot uh, draudus iekļaut kādu melnajā sarakstā. Nu, man tiešām ļoti žēl bija skatīties, ka šīs aizjūras teritorijas lielā skaitā tika iekļauts nevis melnajā, bet pelēkajā sarakstā. Un es aicinu, ka jūs izmantot tās, to ietekmi, kas jums ir attiecībā uz melno sarakstu. Otrakārt. ir tagad apvienotā karalistē pieņemts likums, kas nosaka, ka aizjūras teritorijām būs jāizveido uh, publiski reālā labuma guvēju reģistri. Nu, jāskatās vēl, kā tas viss tiks īstenots praksē. Un 2016. Uh, gadā ir pieņemts arī likums par atskaidīšanos par katru valsti atsevišķi. Protams, nav vienotā formā, bet tas vēl nav īstenots. Un, uh, protams, aizjūras teritorijas tagad ir noskaitušās uz Britu valdību attiecībā uz šiem reģistriem. Bet, ja izdosies to panākt, tomēr, tad daudz grūtāk būs uh, šīs uh, teritorijas iekļaut melnajā sarakstā par atkarīgajām teritorijām. Andrew Mičels un es esam apmeklējuši divas no tām Gersiju pirms, uh, pirms uh, Ziemassvētkiem. Mēs gribam viņus pārliecināt par to, ka viņi nevar būt ārpus apvienotās karalists saimas nevērtību ziņā, ne arī, teiksim, cīņā pret starptautisko noziedzību. Un, Uh, cīņā pret uh, naudas atmazgāšanu, bet mēs arī, protams, apzināmies, ka varētu grozīt uh, atbilstošo likumu parlamentā, lai šīs atkarīgās teritorijas tiktu uh, iekļautas šajā sistēmā vai pati apvienotā karalista varētu iekļūt šajā melnajā sarakstā. Nu, šis jautājums par patentiem, par tā saucamo patentu kasti. Patentu lodziņu. Tātad spiediens no Eiropas Savienības uh, attiecībā uz tirzniecības sarunām ar apvienoto karalisti, manuprāt, ar to pietiks, lai tāda uh, agresīva nodokļu prakse netiktu izmantota. Nu, par šo pustukšo vai pa pusē pilno glāzi, nu, uh, Es domāju, ka ir jāizdara spiediens, un apvienotā karaliste vēlēsies saglabāt brīvo tirzniecību ar tik svarīgu tirgu. Tas nozīmē, ka varēs pielikt punktu šī, šai agresīvai nodokļu praksei. Tātad, kas ir noticis? Mēs esam pazeminājuši uzņēmumu ieņēmumu nodoklī ļoti ievērojamā mērā. Nu, piemēram, Starbucks tika izsaukts pie mums, un viņu vadītājs paziņoja, ka pārcels uzņēmumu darbību uz apvienoto karalisti, un tad mēs jautājām, nu, bet cik papildus darba vietas tiks radītas? Un tad bija klusums, uh, un, nu, es teicu, nu, cik 150, un pēc tam uh, patiesība bija tāda, ka astoņas papildu darba vietas tiks radītas. Tātad būtībā tā bija tāda mākslīga finanšu struktūra, lai pārcēl, pārvietotu peļņu uz to teritoriju, tātad apvienoto karalistu, kur ir zemāks nodokļu līmenis bet svarīgais ir reālā ekonomika, tās izaugsme, jaunas darba vietas un uh, nodokļu ieņēmumi. Un tādēļ šādi mākslīgi veidoti mehānismi, kas šķiet pievilcīgi, būtībā nepalīdz reālajai ekonomikai apvienotajā karalistē, un es uh, ceru, ka vairums saprātīgo cilvēku to apzinas. Werners Langens no ETP grupas, un nu, laikam dzirdēsim gētas valodu. Jā, paldies! Es abrīnoju jūsu drosmi pateikt, ka tas viss ir neapmierinoši apvienotajā karalistē un ka konservatīvā valdība to ir tikai pasliktinājusi. Man šeit ir saraksts no rīcības kodeksa grupas no 2018. gada 20. jūlijas sanāks, un tur ir uzskaitīti visi kaitnieciskie pasākumi nodokļu jomā. Tur, tur te, te Gibraltāra seši pasākumi kopš eh, Tonija Blēra eh, val, <clears throat> um, valdībās laika. Viņš ir diezgan ilgi bija pie varas. Nekas nav mainījies ar to skaitā viņa valdības laikā. Tālāk. Um, eh, ehm, Lamanšu salas. Tur vairāk kā 20 gadus nekas netiek darīts Lielbritānijā. Ko tad Eiropas komisija ir darījusi? Viņi gulēja 20 gadus. Ko Lielbritānijas valdība ir darījusi neatkarīgi no tā, uh, Eh, kuras partijas vadībā tas bijis Lielbritānija, ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kas ir viena no lielākajām valstīm, kas agresīvi rīkojas šajā jomā. Un es atceros eh, mūsu braucienu uz Londonu ar izmeklēšanas komiteju, Un mēs finanšu ministrijā jautājām darbiniekiem, amatpersonām, kā tur ir ar eh, Lamanšu salām un pakļautajām eh, atkarīgajām teritorijām, viņiem ir jāievēro Britu likumdošana. Un kurš to kontrolē, vajadzēja mēs? Neviens bija atbilde. Gibraltāra, eh, protams, eh, Gibraltārs īpaši spilgts piemērs, un arī Lamanša salās tas pats. Un ja kāds šeit tic, ka Eiropas Savienība spētu noslēgt brīvās tirdzniecības nolīgumu ar apvienoto karalistu, kas uh, prasītu uh, respektīvi, kurā apvienotā karalista varētu vēl padziļināt šo problēmu, un to Eiropas parlaments nepieļaus. Ņemot vērā Brexit apjukumu, nu, es domāju, ka beidzot ir jārēģē uz šīm prasībām apvienotai karalistē. Um, I'm, I'm, I've not come here to... Nu jā, es neesmu atnākusi šeit, lai uh, attaisnotos par uh, apvienotās karalists valdību kļūdām. Bet uh, vēlos jums uzreiz atbildēt, ka mēs neesam uh, vienīgie. Nīderlande, Luksemburga, Īrija, dažas no teritorijām, kas pieder Dānijai, Aruba. Ar kas pieder Nīderlandai, Faroe salas, Grenlandē. Tā kā šeit var turpināt uzskaitījumu. Es darīšu visu, ko varu. But act because if we don't do this uh, collectively in, uh, in, in, in, in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 manuprāt, tas, ko jau, jau norādīja kolēģi, kopīgā konsolidētā nodokļa bāze, tas ir svarīgs jautājums. Apvienotai karalistei ļoti svarīgi, lai OECD, un es došos eh, tieši pie, pie viņiem tālāk uz viņu sanāksmi Ehm, saistībā ar BEPS projektu, kur īstenošana ļoti svarīga, bet pie, nav tā, ka mēs esam vienīgie. Varu jums apliecināt, eh, ka atkarīgajās teritorijās mēs eh, sākam, eh, sākam rīkoties aizvien aktīvāk. Ehm, mēs aktīvāk vēršamies pret aizjūras teritorijām un vēlos arī vispārīgāk norādīt, uh, Jo vairāk jūs savalkat šo tīklu, jo grūtāk ir pastāvēt nodokļu paradīzēm, vienalga vai tās ir Eiropā vai kaut kur citur, un tad kļūst vieglāk apkarot šīs lietas. Un ja mēs e, varam Britu Virģīnas salu problēmu atrisināt, tas būs milzīgs ieguvums nodokļu paradīžu apkarošanas lomā. Jūs turpiniet savu darbu šeit, es apsolos turpināt cīnīties apvienotāju karalistē, un mēs tad kopīgi aizvilksim ciet šo tīklu. Protams, jāskatās vēl arī uz Ameriku, uz citām vietām. Yes, please. Pavisam īsti piezīme vēl. Sie haben es nicht Jā, jūs neaizstāvējāties, tas arī nebija jums personīgi domāts, bet šodien ir runa par Brexit, nevis Nīderlandu un Īriju. Mēs to visi labi zinām. Mēs apmeklējam astoņas dažādas Eiropas Savienības dalību valsts, arī ASV, Delavēru štatu. To mēs visu zinām, bet šodien runa tikai par Brexit. Un man tas bija īpaša vilšanās. Tas, cik negodīgi šī konkurence uh, Eh, tiek risināta nodokļu jomā tieši no Britu valdības puses, un to es arī vēlējos skaidri pateikt. I mean, my answer to you is use your power. Un nu, es jums varu atbildēt, izmantojot savus pilnvarus, eh, cenšoties vienoties tirzniecības nolīguma kontekstā, un mēs tad eh, strādāsim aktīvāk. Okay, thank you. S&D group. Paldies, sociāldemokrāta grupas Ramons Hauregi. Paldies. E, no jūsu uzstāšanās es varu izdarīt slēdzienu, ka Brexit mums dos gan iespējas, gan grūtības attiecībās ar savienotām valstīm. Iespējas tāpēc, ka mēs varēsim sadarboties ar apvienoto karalisti līdzīgi kā ar citām valstīm ārpus Eiropas Savienības, kuras uh, nav eh, sadarbības jurisdikcijas nodokļomā, bet vienlaicīgi grūtības un bažas, tāpēc, ka eh, parādās eh, nelojālas spēles iespējas. Es domāju, ka pamats ir tam, lai mēs ka, ka vienoties par šiem jautājumiem pēc Brexita uh, pēc tam, kad Brexit ir noticis, un uh, fis, fiskālā sadaļa šeit būs ļoti svarīga. Tas ir uh, mans galvenais iedziens, bet man jums ir divi jautājumi. No tiem pirmais, kāds ir posta, kāda ir posta uh, Brexit ietekme uz PVN sadarbībā nodokļu jomā? Kāda ietekme šeit varētu būt? Un otrais jautājums ko runā apvienotajā karalistē par nodokli, ar kuru Eiropa vēlas aplikt tehnoloģijas. Tas nozīmē uzlikt uh, Eh, noteikt rēķinu, ko maksā tām kompānijām, kas nav te, eh, lokalizējamas vienā valstī. Kā tas eh, darbosies attiecībā uz apvienoto karalisti? Paldies! Jā, paldies par šiem jautājumiem. Varu jums pilnībā piekrist par draudiem un iespējām. Viens no draudiem ir tieši šis patentu lodziņa režīms, kas ir kaitnieciska prakse Eiropas Savienības dalību valstīs kas tāds būtu jāmaina, lai to nevarētu ļaunprātīgi izmantot kā pasākumu, lai izvairītos no nodokļu nomaksas. PVN ir milzīga problēma. Apvienotā karalistē veido 20% no uh, ieņēmumiem. 12,6 miljārdi mm, britu mārciņu gadā ir šīs uh, krāpniecības apmērs. Un tas būs vienkārši murgs kaut kāds, ja mēs nevarēsim vienoties par to, kurš ir atbildīgs par uh, eh, PVN iekasēšanu un kurš, uh, kur tad šī nauda tālāk nonāk. Mans uh, ieteikums būtu, cik vien tuvu palikt pie esošajām normām bet PVN kontekstā mums ir brīvība mainīt PVN likmes. Tas eh, drīzāk neatbilst realitātei. Mēs saskarsimies ar milzīgu spiedienu. Varu iedomāties entās jomas, kur, eh, no kurienes nāks spiediens, lai sniegtu īpašas eh, priekšrocības kādai no nozarēm Bet mūsu publiskās finanses ir tādā haosā, ka ideja, ka to var ļaunprātīgi izmantot, es domāju, tas ir automātiski. Nu, es nedomāju, ka to izdosies tik ātri sakārtot. Un tā būtu man atbild uz PVN jautājumu. Jā, es neatceros, kāds vēl bija jautājums. Ak, digitālās jomas nodoklis. Nu, tas ir interesants temats. Beidzot, mēs esam pamodušies par milzīgiem neieņemtiem ieņēmumiem šai jomā. ASV minimāla offshore ienākuma nodoklis pastāv. Eiropas komisija arī ierosina zinām procentu no ieņēmumiem kā nodokli, un arī mēs apsveram iespēju, vai mums nevajadzētu pēc līdzīga principa, ko prasīt OECD, diemžēl nav spējusi uh, nāk klajā ar eh, ziņojumu par šo tēmatu. Es labprāt redzētu rīcību Eiropas līmenī, jo, manuprāt, tas ir pietiekami liels tirgus, ka ja es varētu rīkoties šajā mērogā, tad globālajiem spēlētājiem digitālajā jomā būs grūti izvairīties no nodokļu maksāšanas tā, kā viņi to dara šobrīd, maksājot tiešām minimālu apjomu. Paskatieties Apple, viņi ir Džersijā, ma un maksā, manuprāt, mazāk par 1% nodokļos. Tā kā šī ir interesanta joma, man prieks, ka tas ir viens no jautājumiem, kur apvienotās karalists valdība vismaz sāk domāt par to, kā aplikt ar nodokļiem šīs, eh, šīs eh, iestādes eh, uzņēmumu. Un man prieks, ka pat Trumpa Amerika dara kaut ko, lai risinātu šo problēmu. Bet atkal Caur sadarbību tam visam jānotiek arī pēc Brexit, bet tieši sadarbībai globālā mērogā. Bet tad ideja, ka tas viss eh, darbosies nacionālā jurisdikcijā, nu tas ir smieklīgi. Viņi taču darbojas globālā mērogā. Nav taču Google apvienotā karalista, Google Francija, Google Spānija, ir vienkārši Google globāli. Un tas ļauj viņiem izvairīties no nodokļiem. Paldies, Alde. Maite, lūdzu. Sí, muchas gracias. Paldies. Pirmkārt, es vēlos apsveikt abas mūsu viešņas. Ir ļoti noderīgi jūs izklāsti. Mēs rūpīgi pierakstījām it īpaši to, kas attiecas uz vājiem punktiem un nepieciešamībām uzlabot attiecībā uz eh, veicamo lietu sarakstu. Otrkārt, ja es pareizi sapratu, kad jūs runājat par Singapūras modeli un par to, kā nevar piemērot Singapūras modeli, tad, kad ir runa par valstī e, tēriņiem. Tomēr meli darbojas ļoti labi, tādi kādi ir kādam labi īstenota pārraidē vai informācija sociālajos tīklos, cilvēki uz, eh, ir uzņēmīgi pret fantastiskām lietām. Un Singapūras eh, modeļu izmantošana var radīt nopietnas problēmas, tad, kad mēs meklējam līdzsvaru starp interesēm šajā sarunās, kā to sacīja Ramons Haurēgī. Tas eh, parādās arī kā iespēja šajā pēc Brexit periodā. Uh, Un viens jautājums, ko gribēju uzdot jums abām divām, tas attiecas uz Panama Papers. Jūs abas eh, sniedzāt daudz noderīgus vērtējumus pār to, kā ir būtiski atsekt visu šo nozari, ka visu šo industriju, kapitāliem, īpašumiem, un jūs runājāt par no Panamas, eh, Panama Papers gūtajiem secinājumiem, vai tomēr vēl ir citi ieteikumi, ko eh, jūs mums sniegt, tas ir ļoti svarīgi mums, mūsu kopīgajām interesēm attiecībā uz caurskatāmību šajā globālā mēroga izaicinājumā, lai mēs uzklausītu tos ieteikumus, kurus iespējams esam vēl pagaidām palaiduši garām. Raidings kundze. Jā, nu vai, vai kaut kas es palaidu garām? Manuprāt, viena no lietām, ko mēs uzzinājām pēc daudzajiem nodokļu skandāliem, ir tas, cik ātri var mainīties šīs problēmas būtība. Redzējām LuxLeaks, offshore leaks, Panamas dokumenti, paradīzes dokumenti. Mēs redzam, ka arī šeit viss mainās ļoti ātri. Viens no ieguvumiem eh, no tā, ka būtu publiska atskaitīšanās valstī pa valstīm, tātad katrai valstī individuāli, mēs nevis risinātu pēdējo problēmu, bet uzreiz redzētu, piemēram, Apple pārcelšanās uz Jersey vai Nike, kas mainītu savu struktūru, viņiem vairs nebūs nepieciešama Bermudas eh, vai Bahamas. Viņi to varēs izdarīt Eiropas Savienības iekšienē visu, un tā ir būtiska problēma. Tad, kad tiks nodrošināta īsta atklātība, mums nav jāgaida kārtējā dokumentu nopludināšana, mēs varam sekot lietu attīstībai. Viena no problēmām, kas ir ar OECD BEPS vienošanos un viņu risinājumiem, ir tā, ka noteikumi joprojām ir pietiekami miglaini. Ko, ko nozīmē princips par pietiekamu distanci, šis arms length princips? kā princips to ir, grū, to, kā princip to ir grūti piemērot nodokļu jomā. Arī par patentlodziņu režīmu. Mums nevajadzētu izmantot šādu režīmu, bet gan atbalstīt pētniecību un inovāciju tieši atbalsta veidā. Viņi neizvēlējās to, viņi izvēlējās jauna veida patentlodziņu režīmu. Un pēc tam ka tas tika izveidots aizvien vairāk valstu Eiropā, izveidoja šāds eh, vai līdzīgs režīms. Vairāk kā pusi no dalību valstīm ir ieviesuši šādas patentlodziņa režīms. Un tas nozīmē, ka aizvien vairāk valstu kļūst eh, tuvākas nodokļu paradīzēm. Un mēs redzam, ka problēma netiek atrisināta, bet tā pārvietojas. Um, I'm going to go slightly, having dealt with the... Tā kā esmu risinājušos jautājums, tas ir, ka caurskatāmība ir viens no instrumentiem. Vienkāršība nodokļu sistēmā ir vēl viens, jo katru reizi, kad tiek uh, izveidota lielāka sarežģītība, tas dod jauns iespējas izvairīties no nodokļiem. Un uh, Lielie uzņēmumi ļoti vēlas eh, īstenot eh, šādas agresīvas pasākums, un Eiropas Savienība ļoti labi strādā šajā jomā jau. Tālāk eh, konsultantu, vēršanās pret konsultantiem, respektīvi, jo lielās korporācijas neizdomā šīs schēmas, kāds viņiem tās iesaka. Uh, Un ir jāsauc pie atbildības tie, kas šādas eh, padomas ir devuši. Publiskā iepirkuma izmantošana. Jūs, eh, jūs eh, un mēs, jāsaka vēl, Eiropas Savienībā tērējam milzīgas naudas investīcijā caur publiskiem iepirkumiem. Kāpēc mēs piešķiram milzīgas līgumus lielajām kompānijām, kas uh, pēc tam agresīvā veidā izvairās no nodokļa nomaksas. Tās ir tikai dažas idejas bez ļoti svarīgās atskaitīšanās individuāli pār dalību valstīm. Paldies! Molijas kaut keito zaļie. Paldies, Pēter! Es vēlētos apskatīt šo jautājumu um, mazliet no citādāk aspekta. Galvenokārt Margaretai jautājums Paskaroties uz dažiem galvenajiem spēlētēm, Jacobs Rīsmorg, Kapitāla Asset Management Singapūrā un uh, citi Lords Eškrofts labprāt uh, eh, Belīzi izmanto. Es nedomāju, ka cilvēki ir pietiekami nobažījušies par to, kas notiks pēc Brexit. Jūs jau sacījāt, ka paziņojumi ir bijuši, bet tam nekas nesako. Droši vien tas ir blefs. Bet eh, Eiropas Savienība vienosies ar eh, apvienoto karalisti bez pietiekams detalizācijas pakāps par to, kas notiks tālāk un kā tas būs. Ar domu, ka gan jau vēlāk pie tā piestrādāsim vēl. Vēlos norādīt, ka parlaments savā rezolūcijā iekļāva to, ka mums ir nepieciešams augsts standarts Mēs nevaram apstiprināt izstāšanās vienošanos, ja nebūs pārliecības par augstu standartu ne tikai vides un sociālo jomā, bet arī nodokļu jautājumā. Pirms mēs dodam savu apstiprinājumu izstāšanās līgumam. Es vēlētos jautāt jums, vai, jūs, vai jums liekas, ka mums vajadzētu pilnībā izmantot savus uh, parlamentāras pilnvaras, lai neļautu sliktajiem Brexit zēniem izmantot to kā priekšrocību? Atbilde ir jāsaka, es nebiju padomājis eh, to šā, tieši šādā veidā, šo saistību starp eh, Brexit un eh, nodokļu nemaksāšanu. Ja jūs zināt, ar ko beigsies Brexit process, tad jūs esat, acīm redzot, gudrāk nekā es. Es nezinu, kādā situācijā mēs būsim 19. gada martā. Un kaut arī es esmu bijusi ministre, um, tomēr es šīs lietas vēl nezinu. Mišels Barņē runāja par to, ka uh, ir nepieciešama klauzula uh, par nodokļu jomu. Arī es domāju, ka tas ir svarīgi. Es vēlētos mudināt parlamentu to arī panākt. Un Mišels Barņē runāja arī par to, ka ir jāskatās uz uzņēmumu ienākumu nodokļu likmi, lai nodrošinātu, ka uh, Lielbritānija nesamazina likmi. Nu, es domāju, ka viņi to nedarīs. Nu, varbūt es kļūdos. Bet uh, varbūt eh, paturot prātā šīs idejas, tad, kad uh, tuvojamies sarunu noslēgumam, būtu svarīgi. Nu, un patentlodziņa režīma uh, piemērs varētu būt labs piemērs tam. Tas vienkārši ne, nenāk par labu nevienam. Un viena lieta, ko es vēl vēlos izdarīt parlamentā savā grupā, ir paskatīties tiešām, vai nodokļu joma ir e, konkurences jautājums. E, cilvēki bieži vien tā apgalvo, bet es vēlos paskatīties, kāda ir pierādījuma tam, ko literatūra par to saka. Mans instinkts ir tāds, ka tā tas tomēr nav ka tas ir vienkārši ļaunprātīgs izmantošanas jautājums. Bet eh, vai, vai tiešām tas ir efektīvs veids, kā nodrošināt konkurenci starp jurisdikcijām? Jā, gan literatūra, gan starptautiskais valūtas fonds ir norādījis, ka konkurence, lai piesaistītu korporācijas, eh, nedarbojas šādā veidā. Korporācijas eh, Molis Kotkeito. Mēs visdrīzāk runājam par bagātniekiem uh, nevis par korporācijām. Nu, jā, tie, tā tas ir. Viņi izvairās no nodokļu maksāšanas vienkārši. Es nekomentēšu par Brexit detaļām, bet es vēlējos uzsvērt, ka šis ir tāds jautājums, kur ir svarīga daudzpusēja pieeja. Šis ir jautājums par to, Vai mēs ticam, ka nāciju valstis, tad, kad tās ir neatkarīgas, vai tām būtu jāsadarbojas globālas sistēmas ietvaros? Un tas, ko mēs redzam nodokļu jomā, ir tas, ka daudzpusējība kā princips e, mazinās. Un dažkārt mani vēl vairāk e, sarūktina tas, ka es neredzu, e, ka valstis vēlas apvienot savu darbību Es redzu Eiropas Savienību, kas strādā šajā jomā, OECD. Tur ir e, tādas slepenas vienošanās, aiz e, slēgtām durvīm, un tad nāk e, klājā jauns tiesība akts ar daudziem caurumiem. Tāpēc ja mēs nonācam šajā situācijā, ka mums nav koalīcija, kas aptvērtu visu Eiropas Savienību, OECD un tālāk. Un ANO Mums ir simts jaunatīstības valstis, kas saka katru gadu, mēs vēlamies globālu vienošanos, eh, kas neļautu izvairīties no nodokļu nomaksas. Nu, iz, eh, viņi vēlas šādu globālu vienošanos. Eiropas Savienība saka nē. Eiropas Savienība vēlas palikt pie OECD un slepenajām sarunām šajos ietvaros, bet eh, es īsti nesaprotu, kāpēc mēs nevaram izveidot globālu koalīciju visām valstīm, kas nav nodokļu paradīzes. Jo, ja ir tik daudz valstis, kas to ir gatavs darīt, tiešām var mainīt lietas globālā līmenī. Diemžēl mēs joprojām esam iestrēguši šajā uh, sacensībā par uh, aizvien zemākiem noteikumiem, bet tas tiešām ir, tā ir problēma saistībā ar daudzpusējību. Paldies! Goe! Mets kārtīs. Paldies, priekšsēdētāji. Divi jautājumi par Brexit. Margaret, jūs pieminējāt zvanu no Starbucks. Vai tā ir daļa no tādas vispārīgākas tendences pēc Brexit? McDonald's tam ir labs piemērs. Pēc tam, kad sākās izmeklēšana ASV, McDonald's e, pārcēla savu darbību, vairāk struktūras atvēra Lielbritānijā, pārcēlās arī no Luksemburgas uz Delavēru, lai, lai Brexit e, nebūtu kā uh, arguments kompānijām mainīt savu struktūru. Mēs esam redzējuši arī pagātnē Fiat Chrysler, Starbucks, Amazon, Apple. Mēs dzirdam arī par daudziem finanšu iestādēm, kas izvēlējušās pārcelties prom no Londonas Cityjas. Bet tad, kad runa par daudznacionālām korporācijām, tad uh, izskatās, ka uh, šīs lietas notiek otrā tieši un bijuši arī jautājumi saistībā ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Un vēlējos noskaidrot, vai jūs redzat to kā tādu uh, apzinātu cenšanos uh, reģistrēties Lielbritānijā tieši saistībā ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Tālāk par Menas salu. Sistēma, kas balstās vienošanos ar Britu valdību un Menas salu mēnesi savus saņem desmitiem miljonu um, britu mārciņu no Londonas, un tas, kā šī nauda tiek sadalīta, izskatās ir noslēpumā tīts. Un eh, vai jūs varat paskaidrot, kā šī sistēma izdarbojās? Um, I think the issues you raised. Be, uh, eh, Jūs pieminētie jautājumi nav saistām ar Brexit, tomēr tās ir problēmas jebkurā ziņā. Vai Britānija paliek vai izstājas no Eiropas Savienībā, un mums visu laiku ir jāatgriežas pie caurskatāmības atskaitīšanās pa valstīm un globālu uzņēmumu taksācijas un peļņas pārskatīšanas. Uh, ja Lielbritānija paliktu Eiropas Savienībā, tad vēl aizvien paliktu problēma ar uzņēmumiem, kuri izvēlas eh, ap, mītnes vietu līdzīgi kā šobrīd tas, eh, tās izvēlas Luksemburgu, Īriju un Nīderlandi. Un es nedomāju, ka eh, šī lieta stāvokli mainīt, jāmeklē citi risinājumi par mēnesi salu runājot. Tur pastāv sistēma, tā ir ārkārtīgi sīka jurisdikcija, 80 tūkstoši cilvēku, es to esmu apmeklējis, un līdz ko jūs izskāpt no lidmašīnas, jūs redzat eh, centru, kurā Eh, kurā strādā eh, Luis Hamiltons, kurš eh, izvairījās no 3 miljonu nodokļu nomaksas, novietojot savu it... lidmašīnu tur. Mēnesis salā Eh, netiek iekasēts PVN. Britānija to iekasē un formāli pēc tam to atgriež. Paturot to, ko tā uzskata, ka tā, tas ir jāpatur. Un manipulējot šo formulu, panākot to, kā mēnesāla saņem neproporcionāli lielu summu atpakaļ, vairāk nekā citi. Atcerieties, ka tur dzīvo tikai 80 tūkstoši cilvēku. Tas nozīmē, ka tur var būt ļoti zems nod ienākuma nodokļu līmenis, nulles uh, līmeņa korporatīvais līmenis, jo apvienotā karalista visu subsidē caur PVN. Un tas notiek um, pē, tāpēc, kā apvienotā karaliste e, subsidē e, nodokļu pārkāpumus šajā mazajā, bet un ļoti skaistajā nodokļu paradīzē. Runājot par nacionālajām sa e, sadarbībām, ir jautājums mazliet sarežģītāks. Pirmkārt, dalība valsts e, apgalvo, ka tā tas nav, taču mēs aizvien vairāk redzam šādus gadījumus, un tas ir saistāms ar advansēto cenu līgumu komisijas valsts atbalsta lietas attiec uz šiem, un tās ir slepeni divpusējas lietas. McDonald's gadījumā nav skaidrs īsti, kas McDonald'am būtu jāmaksā kā nodokļi. Un tas tālāk ir eh, jārunā par to, kā tiks eh, īstenot šo noteikumu. Un tad, kad uzņēmums izlēmj eh, apmesties valstī, tad sākās sarunas par to, kādi nosacījumi tiks piedāvāti. Tāpēc nereti multinacionālai uzņēmumi savu mītnes vietu pārceļ. Tā ir nopietna problēma. Luksulīgs bija viens no šāda veida darījumiem, un, mēs, un bija skaidri redzams, ka korporācijas maksā mazāk nekā vienu procentu nodokļos. Brexits varētu nozīmēt to, kā vairāk šādu spiedienu uz valdībām notiek, lai noslēgtu izdevīgus darījumus, bet es pieļauju, ka pirms jebkura korporācija uzņems apmesties apvienotie karaliste notiks uh, sarunas par to, vai šāds darījums ir iespējams, un daļa risinājumu būtu iz, izveidot likumu, kas nav tik atvērts sarunām, vai vismaz minimāli atvērts, kā to parlaments piedāvā, ka tiktu par, val, informācija sabiedrībai. Mēs cīnāmies pat, lai noskaidrotu, cik šāda veida darījumi ir. Tāpat arī um, ir diskusija par korporatīvo nodokļu līmeņu samazināšanu. Mēs e, lēšam, ka ja korporatīvais ienākuma nodoklis turpinās, tad 2000 eh, tā krišanās eh, turpinās, tad 52. gadā var tikt sasniegts nulles līmenis. Paldies! Un tagad jūs varat saņemt uh, Eh, atbildes jautājumu par nodokļu konkurenci FDD grupai. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, jauki redzēt Margaretu, nesam tikušies kopš vēlēšanām. Jā. Brit Lielbritānija ir uh, nodokļu komitejā un Margareta, kā vecmodīga eirofanātiska sociālista, tomēr nepārstāv Britu vairākumu. Un, es kā uh, rezidentu kapitālists taks komitejā gribu lietas pagriezt pareizi. Lielbritānija būs konkurētspējīgāk nodokļu jomā pēc Brexita nekā tagad, un tāpēc arī mēs stājamies ārā, un tāpēc arī Margaritai šī lieta tik ļoti patīk. Uh, eh, Britāniju un no, uh, aizjūras teritorijas, tad kāpēc jūs uh, nemēģināt kļūt konkurēt spējīgāki paši, jo pasauli jūs apsteigs. Tas attiec uz visu Eiropas Savienību. Tā ir protekcijas sistēma frančiem, jo viņi kā ekonomika nespēja konkurēt ne ar ko. Un Eiropas uh, Savienība ir lielāks modelis uh, Francijas ekonomikai. Tas nedarbojas Francijai, tas nedarbosies ar Eiropai. Tā ir pārnodokļota, pārvaldīta un. Uh, Tāpat Deutsche Bank, Gētes banka arī e, ir šajā pusē. Runājot par Britu iekļaušanu Melnajā sarakstā. E, e, Londonas pilsēta izskatās ļoti būtiski gan Itālijas, gan Vācu bankām. Es Eh, vēl piepildīšu, ka Eiropas Savienība tirgo vairāk Britiem nekā mums, un Berlīna un Parīze sāņems lielu spiedienu eh, no saviem uzņēmumiem, lai varētu eh, veikt darījumus ar Lielbritāniju. Tad drīz, drīz vien jums vajadzēs nākt vien pašiem lūgt, kā šos darījumus nokārtot. Es tikos ar Vardiekungu privātā sarunā, es nevaru atstāstīt mums sacīto, bet es teicu, Brītu konstitūcija neviens parlamenta lēmums nevar būt uh, saistošs sekotājiem. Ko vien jūs iekļautu savos šķiršanās līgumos, Jūs eh, nevarat pie tā turēties mūžīgi, jo nākošais parlaments var to visu apgāst. Jūs Eiropas Savienībā dzīvojat citā pasaulē, jūs nesaprotat Britu konstitūciju un arī Barņiekungs, varbūt tāpēc, ka viņš ir francūzs, varbūt kārtojums ir kāds, kas saprot Britu konstitūciju, tas varētu vest sarunas ar uh, Lielbritāniju, tas viņam izdotos labāk, un tas bet vai jūs neizmantot runātāju klātbūtni jautājumu uzdošanai? Tūlīt uzdošu. Margarita droši vien to zina. Arī Britu likumā ir noteikts, ka uzņēmumu direktoriem ir pienākums saskaņā ar likumu ma, uh, minimizēt uh, eh, ak akcionāru eksponēšanu nodokļiem. Tā tas darbojas. Un šeit nav nekas aplams. Samazināt nodokļus ir laba lieta. Valdības eh, šķērdē naudu. Eh, un redziet, kā tās rīkojas. Ir daudz labāk, ja nauda ir cilvēku kabatās, kuri viņi var to eh, tērēt. Tāpat jūs, dāmas un kungi, un jūsu darbinieki arī nemaksā nodokļus no tām summām, ko jūs saņemat. Paturēsim cilvēku naudu kabatās viņiem. Well, thank you. If Mrs. Hodge, you... Ja tas e, pat ja atsevišķas piezīmes bija neglaimojošas, tad mēs eh, arī uzaicinājām apvienoto karalistus valdības pārstāvu kā ekspertu. Es tikos ar šo kungu, kad es uzvarēju vēlēšanās pār Britu fašistiem, Britu nacionālistu partiju 2010. gadām. Ne tikai mēs viņus sakāvām, trešajā vietā mēs sakāvām, viņa arī pa, pašvaldību vēlēšanās, viņa zaudēja visas vietas. Esmu gan darīta par šo uzrunu un par to, ka mēs uzvarējām. Bet tagad nopietni runājot, šeit ir runa par to, ka nodokļi eh, un efektīvi rīki ir daudz smalkāki. Cilvēki vienmēr vēlas atrastos, atrasties tirgu, tas ir liels tirgus, neatkarīgi no nodokļu līmeņa. Cilvēki eh, vēlas izmantot konkrētu vietu dēļ tirgus, dēļ valodas, dēļ eh, laika zonas. Ir vesela rinda faktoru, kas determinē to, kur uh, uzņēmums izvieto savu mītni, un nodoklis ir tikai viena sastāvdaļa. Mans jautājums, man ir jautājums tikai par to, cik, jau, eh, cik šī sastāvdaļa ir efektīva. Thank you very much. Uh, Vener... Paldies, Veners Langens. Jā, uh, ich habe zwei Fragen. Jā, man ir divi jautājumi. Pirmais. lielākais uh, Brexit kampaņas atbalstītājs Lords Atkinstons uh, šajos papīros parādās ar divi, diviem uzņēmumiem Maltā, kas uh, izmanto ļau, uh, kaitniecisko likumdošanu Maltā. Viņš simtiem tūkstošu uh, mārciņu ir tērējis. Tā, ko jūs par to uzskatāt, uh, domājat? Otrakārt, kas vispār ir darīts no Britu valdības puses pēdējos gados, lai šo problēmu risinātu? Es neredzu nevienu faktisku aktivitāti. Lielbritānija praktiski nekur nav piedalījusies. Jautājums ir tāds, protams, ka var teikt, ka Singapūras modelis ir labs. 2016. gadā Singapūras finanšu ministrs ASEAN sanāksmē man un kolēģiem sacīja jā, Singapūrā ar 5,5 miljoniem iedzīvotāju ir 232 tūkstoši miljonāru pēc e, Singapūras e, dolāru e, rēķinot, kas ir vairāk kā 700 tūkstoši eiro. Uh, Vai tā ir nākotnē, ka pasaules bagātē dzīvos e, vienvieta un tādi kā Korbina kungs teiks, ka naudai jānonāk e, cilvēku kabatās? Un ko jūs, kolēģi, darīsiet, kad e, būs Brexit? Jūs pametīsiet politiku vai ko jūs darīsiet, Korbinkungs? Uh, shall I ask that, answer that? Uh, well, it, it, in, in the Vai man jāatbild, vai kā to jūs varat turpināt koridoros? Es labprāt atbildētu, jo jautājums tika uzdots, es sniegtu atbildi. Nē, nē, nē, laika mums vairs nav. Es domāju, ka naudas jautājums politiskajās kampaņās ir būtisks, un šeit nav runa tikai par eh, netīras naudas izmantošanu attaiskaitā Krievijas naudas izmantošanu, tas ir jautājums vēl citai sarunai. Bet atgriezīšos vēl pie vienas lietas - apvienotā karaliste. Ka Raidīgas kundze sacīja, bija atbalstītājs East, there, so that... publiskiem reģistriem. Tas netiek tik popularizēts un apvienoto karalistes valdība. Nesen arī norādīja, ka viņa ieviesīs piekto naudas atmazgāšanas novēršanas direktīvu. Mans arguments ir tas, ka mēs gan savās mājās, gan aiz jūras teritorijās ieviešam caurskatāmību, un es uzskatu, ka tas būtu jākopē viss cauri teritorijās, kas ir piestiprināts Eiropas jurisdikcijām. Pārāk bieži mēs redzam, ka neesam gatavi vadošai lomai. Deivids Kamerons, viņš nebija manas partijas loceklis, kad viņš sāka iet pa nodokļu taisnīgumu ceļu, parādīja spēcīgu vadību, kā 8G20 ietvaros, stimulējot savu darbu, un es varu tikai apsveikt viņu veikumu. Es domāju, ka ļoti daudz uh, nāk no viņa sākotnējā devuma. Well. Anna Gomeša brīvajā mikrofonā. Atvainojiet, Nīna Gillā. Paldies, priekšsēdētājs. Margaret. Sveicam Eiropas parlamentā un tu redzi, cik kolēģi ir jautājumi, kolēģi ir pacietīgi, kad viņi saskars ar šāda veida uzstāšanos. Reizēm sarežģīti būt Britam, bet Margaretu runāja par daudzām problēmām Brexit sakarā. Un apvienotās karalists valdība šobrīd nopietni nepietiekami strādā pie nodokļu uh, eh, nomaksas apkarošanas schēmām, vai mēs varētu eh, šeit parlamentam ir jāturpina virzīt šo jautājumu. Es mazliet atkāpšos atpakaļ un uzdošu jautājumu par 4%. Um, 4% no um, mm, IKP. Tas ir milzīgs skaitlis, un mēs dzirdējām to, ka šobrīd Putins Eh, eh, ir turpinājuši arī, un viņa pavalsnieki turpina darboties kā iepriekš. Un viņi grauj uz notiekumiem balstīt sistēmā visā pasaulē, ne tikai apvienotie karalistē. Vai šeit ir vēlēšanās paredzēt nopietnākas sankcijas pret šo naudu. Tā kā ir paredzēts uh, naudas atmazgāšanas apkarošanas uh, likumā, Un tāpat vai valdība ir iecerējusi sadarboties ar savienotājiem valstīm un G7, lai mazinātu trūkumus un vai tas būs saistāms ar Krievijas valsts parādu? Hello, <laughs> and thank you for that question. Paldies par uzdoto jautājumu. Precizēšu skaitļus, jo es prezentācijā ātri izsāku Eh, kreditiem cauri 90 miljārdus. Eh, to norādīja valsts prokuratūra, kas ir 4% no IKP. 68 miljārdi ir nauda, kas ir izgājusi no Krievijas uz aizjūras teritorijām, nevis uz uh, Britāniju, un tas ir septiņas reizes vairāk nekā tiešā veidā ievestā nauda apvienotajā karalistē. Es izmantotu šos skaitļus, lai pariena, lai pasvītrotu e, jurisdikcijas lomu naudas atmazgāšanā. Turklāt ļoti daudz laika esmu pavadījusi eh, cīņā pret finanšu noziegumiem par Krieviju runājot. Mēs uh, esam reģistrējuši 85 uzņēmumus, kas atrodas nodokļu paradīzēs un šķiet, kā Transparency Inter, e, International uzrāda, ka ļoti liels īpatsvars spieda Krieviju. E, Krievijai šeit ir schēma, kā tiek caur Britu Virģīnu salām nauda ievesta e, Lielbritānija un pēc tam iepludināta uh, leģitīmā sistēmā. Čelsija, Vestminstera, viens no desmit īpašumiem pieder eh, uzņēmumam, kas atrodas eh, nodokļu paradīzēm. Šeit ir runa par Londonas centru. Interesanti statistikas dati ir tā kā visur citur Londonā. Iedzīvotājs skaits ir pieaudzis un Kensingtonā un Čelsijā pa 10% tas ir krities. Viens no iemesliem varētu būt, ka cilvēki iegādājas īpašumus, tas ir veids, kā naudu ievest. Un valdība ir arī paredzējusi darbu ar šiem jautājumiem, iespējas uh, atsavināt līdzekļus, ja cilvēki iegādājas īpašumus, eh, nespējot izskaidrot naudas izcelsmi, tie var tikt atsavināti līdz brīdim, kamēr jūs spējat pamatot naudas izcelsmi. Šis, šīs eh, līdzeklis tiek eh, ļoti reti piemērots, bet mēs vēlamies tā plašāku piemērošanu. Uh, Mēs vēlamies caurskatāmību īpašumu reģistros, lai nevarētu slēpties aiz kompānijas. Tā, tas tiks solīts 15. un 16. gadā, un tas ir jāīsteno. Vīzas jūs varat iegādāties savu zelta vīzu, lai gūtu piekļuvi apvienotai karalistē. Tas ir vēl viens no veidiem. Ir vesela rinda iespēju, kā mēs varam vērsties pret um, netīro naudu. Ir ne tikai Krievija, vēl ir Azerbaidžāna. Eh, šeit iesaistījās Eiropas padomi, Danske banka un Igaunijas filiāle ir bija saistīta šajā naudas atmazgāšanas schēmā, tāpat arī Ukraina Ukraina ir nopietnas spēlētāks, un netīrā nauda nāk no visurienes, lai gan Krievi ir viens no lielākajiem spēlētājiem. Mm. Jā, vēl viens papildu jautājums. Vai jūs, prāt, ir pietiekami resursi apvienotie karalistē, lai vērstos pret šo parādību? Es nevaru atcerēties konkrētu skaitli, bet skat katrs papildus nodokļu inspektors no vie, e, katru no 20 mārciņām jūs saņemat e, atpakaļ, piemēram, mm, skaitļus atkal nevar nosaukt nodokļu reģistrā tikai seši cilvēki sako tam, vai uzņēmums ir izveidots leģitīmā veidā. Tāpat šeit ir runa. Par informāciju, kurā E, kura ir jāsniedz par to, kā likumdošana tiek vai netiek izņemot. Paldies! Ar to mēs esam pabeiguši mūsu pirmo pareizi diskusiju. Paldies mūsu runātājām, paldies par ļoti rūpīgi sagatavoto ieskatu. Tomēr ir skaidrs, ka dzīve pēc Brexit ir neskaidrība pilna un nu, varam tikai cerēt, ka apvienotās karalistas valdība nepasliktinās caurskatāmības līmeni, kas tika pieņemts Eiropas Savienībā, un nākotnē turpinās sekot eh, notikumu attīstībai, un šajā sakarā es gribētu eh, citēt Serēnu Kirkegārdu, kurš teica, ka dzīve var tikai saprast atpakaļ veidā, bet tā ir jādzīvos priekšu. Es ceru, ka jūs sapratīsiet eh, viņa teikto un redzēs un piekritīsiet viņa sacītēm. Tagad divu minūšu pārtraukums. Yeah. Well, dear colleagues, let us, let us start the second panel. Kolēģi, sāksim otro sēdes daļu. So the second panel will focus on the lessons to be taken. Un mēs runāsim par to, ko mēs varam mācīties no Eiropas Savienības un trešo valstu nodokļu nolīgumiem un kā var nodokļu politika Eiropas Savienībā uzlabot cīņu pret naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļiem un runāsim par nolīgumiem, ka Eiropas Savienība ir parakstījusi ar trešām valstīm, it īpaši uh, attīstības valstīm. Es gribu sveikt mūsu vidū Sandru Galīnu no Eiropas komisijas DG Trade, uh, Hanna Pregjo Tranberg pārstāv Action Aid Denmark, uh, Denmark un es ceru, ka mums ir izdevies uh, nodrošināt video konferences pieslēgumu Uh, un uh, ka mēs varēsim runāt arī ar Eriku Nīju Arboru Mensa, uh, ANO ekspertu komitejas vadītāju starptautiskās sadarbības jomā no attiecībos nodokļiem. Vārds Andrai Galinai, paldies, man ir liels gods piedalīties šajā sanāksmē, interesantajā viedokļu apmaiņā Mm, es uh, pārāk gāri sākumā nerunāšu, jo jautājuma atbilžu sesija, manuprāt, ir nozīmīgāka. Tā tad gribu teikt, ka šie jautājumi par cīņu pret naudas atmazgāšanu, nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļiem ir viena no komisijas prioritātēm, un par to arī ir sagatavojis ziņojumu komisārs Moskovīši, un pie tā strādā DG Taksud un DG Just. Tātad šiem ģenerāla direktorātiem ir vadoša loma. Es gribu arī teikt, ka tirzniecības politika dod uh, savu ieguldījumu šajā darba kārtībā. Ja mēs runājam par tirzniecību, tad jāzīst, ka šī parādība ir globāla un jāatzīst arī, ka ir nepieciešami globāla mēroga risinājumi. Pat ja mēs divpusējā līmenī ar daudzām valstīm uzsāktu nu, tādu aktīvu cīņu pret, pret e, šādām parādībām, mēs tomēr nedrīkstam aizmirst, ka tā ir globāla parādība. Daudzi no tiem instrumentiem, kas šobrīd tiek izmantot, ir multilaterāli, globāla mēroga instrumenti, un, tie, eh, un panākt kaut ko divpusējā līmenī ir eh, diezgan nelielas. Kopš 2008. gada uh, ir atbilstošas normas brīvās tirzniecības nolīgumos, ir arī uh, politiskā daļa šiem nolīgumiem asociācijas līgumos ir iekļautas atbilstošas normas. Un es vēlētos pievērsties tām klauzulām, kas attiecas uz finanšu pakalpojumiem. Ir skaidri norādīts šajos nolīgumos, kā abas uh, puses uh, īsteno starptautisko standārtus cīņā pret uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu. Tāpat vēlētos arī norādīt, ka šie starptautiskie standarti jums noteikti ir labi zināmi. Tie uh, ir pieņemti OECD ietvaros. Uh, bet eh, šeit eh, ir eh, daudzpusīgi aspekti un labi, ka arī ANO pārstāvis mūs informēs nedaudz vēlāk. Tātad es gribu jau iepriekš pateikt, ka tas ir globāls jautājums, ir nepieciešami globāli risinājumi un brīvās tirzniecības nolīgumos ir nepieciešama arī politiskā telpa, eh, lai risinātu šī problēmu. Tātad eh, un šajos nolīgumos ir eh, paredzētas normas, kas mums garantē rīcības brīvību šajos jautājumos. Tātad jautājums, ko var aktīvi šobrīd darīt, bet es gribu jums teikt, ka mums nevajadzētu ielaisties uh, sarunās par šo politisko telpu, jo uh, sarunās uh, ar partneri šo telpu varam tikai sašaurināt, un tas ierobežotu Eiropas izvēles brīvību, un mums šī brīvība ir jāsaglabā. Un vēl ir trešais elements, ko gribēju pieminēt. šā, eh, lasot par šīs komitejas eh, darbu, rodas nu, tāds iespējas, ka it kā uh, lielāks tirdzniecības apjoms noved pie lielākas uh, korupcijas uh, riska, bet tā tas patiesībā nav, jo viss, kas notiek brīvās tirdzniecības nolīguma ietvaros, ir daudz regulētāks, un mums vajadzētu izvairīties no šī uh, siloģisma, kas eh, nebūtu nav eh, atbilstoši patiesībai. Un esmu gatava jūsos ieklausīties un jums sniegt konkrētas atbildes uz konkrētiem jautājumiem, nevis eh, gari un plaši stāstīt par to, ko mēs darām. Es gribu teikt, ka šajos nolīgumos mēs iekļaujam normas, kas attiec attiecas uz dalību valstu un komisijas kompetenci un Un šeit ir daudz tālējošāki pasākumi nekā vienkārši runājot par sadarbību ciņā pret uh, nodokļu nemaksāšanu un uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Paldies! Uh, Tranbergs kundzei vārds, jā, liels paldies, ka man uzaicinājāt uz šo sanāksmi un iespēju piedalīties tiešām interesantajā uzklausīšanā. Mēs ar lielu interesi sekoju šīs komitejas darbam, sekojām arī iepriekšējo komiteju darbam. Šis temats ir ļoti nozīmīgs par to, kā Eiropas nodokļu politika ietekmē attīstības valstis. es vēlos runāt par dubult nodokļu aplikšanas nolīgumu ietekmi uz attīstības valstīm un to iespēju mobilizēt uh, pašu iekšējos resursus, uh, uzliekot nodokļus uh, starptautiskiem uzņēmumiem. Būtībā šie nolīgumi ierobežo iespējas abām pusēm. Protams, teorētiski šie nolīgumi tiek, tiek noslēgti, lai novērstu dubultu nodokļu uzlikšanu, bet patiesībā ievērojami tiek ievā, ierobežotas tiesības nodokļu jomā šīm trešajām valstīm un arī tiek veicināta nodokļu nemaksāšana. Mēs balstāmies uz pētījumiem, kuri ir analizēt 500 nolīgumus starp uh, bagātām uh, valstīm un valstīm ar zemu ienākumu līmeni un konstatējam, ka ir ierobežotas šo pēdējo valstu tiesības. Pirmkārt ir uh, svarīgi uh, analizēt definīciju par pastāvīgu klātbūtni, tātad vai var vispār uzlikt nodokļus vai ne tālāk par kapitāla uh, peļņas nodokli un tālāk par dividendēm. Tā rezultātā šīs valstis zaudē miljoniem eiro gadā tikai procentu maksājumos un dividendēs. Bangladeša katru gadu Eh, zaudē 85 miljonus tikai eh, no, eh, saistībā ar vienu šiem, šiem klauzulām nolīgumā attiecībā tātad uz procentu likmēm un dividendēm. Tāpat šie nolīgumi ierobežo abu pušu iespējas, bet saskaņā ar šo pētījumu īpaši smagi cieši valstis ar zemāku ienākumu līmeni nekā valsts ar augstāku ienākumu līmeni. Tātad šeit jūs redzat gan ļoti sīkā drukā grafiku, kur tas ir atspoguļots. Jautājums tādēļ, kāds modelis tiek izmantots, vedot sarunas par šādiem nolīgumiem. ANO vai OECD, tātad ANO liek uzsvaru uz uh, uz eh, ienākumu gūšanas eh, vietu un OECD savukārt uz vietu, kur ir reģistrēts uzņēmums. Tātad tas dod priekšrocības eh, turīgākām valstīm. Tālāk šis bagāto valstu klubs Uh, būtībā ir izveidojusi tāda situācija, ka tendences ir uh, arvien negatīvākas attiecībā uz nodokļiem. Uh, um, nodokļu uzlikšanas tiesības bieži vien tiek apspriestas attīstības valstu kontekstā, bet tagad šo jautājumu skatām arī Eiropas kontekstā, runājot par digitālajiem nodokļiem. Vēl viena problēma saistībā ar nodokļu uh, nolīgumiem, teiksim, tad uh, tiek izvēlēta labvēlīgākā jurisdikcija. Mēs palūkojamies uz Ugandas situāciju pāris gadus pēc tam, kad Nīderlande uh, parakstīja nolīgumu ar Ugandu, tad uh, Uganda zaudēja tiesības uh, Uh, aplikt ar nodokļiem dividendes un peļņu. Tagad konstatējam, ka puse no ārvalstu investīcijām šai valstī bija no Nīderlandes, bet šajā laikā ir atkal šīs uh, notiek sarunas par līgumu pārskatīšanu. Uh, cits piemērs Austrālijas kalnrūpniecības uzņēmums, kas eh, izmantoja Nīderlandes uzņēmumus, lai samazinātu nodokļus, kas jāmaksā Malāvī. Un eh, jautājums, ko darīt, lai ierobežot šādas ļaunprātības, ir uh, ierosināts pieņemt daudzpusēju instrumentu. Uh, Atvainojiet, tulki lūdzu runāt lēnāk. Slices. <laughs> Usual problem of mine. Uh, so, as I was saying before... Tātad, kā es teicu, virkne dalību valstu, es dalību valstu uh, pārskata uh, šos nolīgumus ar attīstības valstīm un nu, ceram, ka vismaz daļēji tas ir arī saistībā ar pilsoniskās sabiedrības izdalīto spiedienu un arī pamatojoties ar uh, analīzi, kas ir veikta Īrijā un Nīderlandē par ietekmi. Uh, Nīderlande ir iekļāvusi uh, klauzulas, kas novērš ļaunprātības šajos nolīgumos ar attīstības valstīm. Par Mēs uzskatām, ka šādi pasākumi jāveic visām dalību valstīm. Ir veikta arī analīze par to, cik lielā mērogā šādi pasākumi būtu veicami. Un esam devuši ieguldījumu arī Eiropas komisijas izveidotajā platformā par nodokļu nolīgumiem un praksi. Šobrīd mēs runājam par šādiem nolīgumiem, bet runājot par Eiropas uh, uh, Savienības dalību valstu nodokļu politikas ietekmi iet daudz tālāk nekā šie nolīgumi. Ir runa arī par uh, pārskastīšu firmām un uh, dažādiem citiem pasākumiem un instrumentiem. Un tādēļ arī šie elementi būtu jāiekļauj analīzē un. Uh, jābalstās uz attīstības principu, kas ir iekļauts uh, Lisabonas līguma. Mēs uzskatām, ka ir jāveic arī uh, ietekmes novērtējums attiecībā uz attīstības valstī. Uh, komisijai ir uh, sagatavots uh, simts uh, lapušu gāršu ietekmes novērtējums novērtējums attiecībā uz CCTB, bet turpat nav pieminētas attīstības valstis. Mēs uzskatām, ka publiskās atskaites par katrā valstī veikto uh, darbību būtu varbūt viens no uh, labākajiem tūlītējiem pasākumiem, ko Eiropas Savienība varētu veikt, lai atbalstītu attīstības valsts un nodrošinātu lielāku caurskatāmību. Tālāk par citiem instrumentiem, kas nodrošina zināmu uh, progresu, teiksim, ierosinātie arbitrāžas mehānismi ir diezgan riskanti attīstības valstīm, bet ir arī klauzulas pret ļaunprātībām, un līdz ar to šos uh, nolīgumus tad nevarētu vairs tā uh, ļaunprātīgi izmantot. Tāpat svarīgs jautājums, kas jārisina, bet atsevišķi ir par tiesībām noteikt nodokļus ir eh, tātad valstīm, attīstības valstīm būtu jāizlem, vai tās vēlas pievienoties šiem procesam vai nē, bet Eiropas Savienībai nevajadzētu izdarīt spiedienu attiecībā uz šo nesadarbīgo jurisdikciju sarakstu un arī attiecībā uz BEPS reformu, kas varbūt nevienmēr atbilst šo valstu vajadzībām kas būtu jādara Eiropas Savienības dalībvalstīm attiecībā uz šiem nolīgumiem. Tātad būtu jāveic ietekmes novērtējums, būtu jāpārskata nolīgumi, ja tas nepieciešams, būtu jāizmanto ANO modeļa vai paraugu standarta līgums nevis OECD un arī jāīsteno sabiedrības kontrole par šo procesu, ir eh, jāpublicē analīze, jāpublicē nolīgumu projekti, un šie eh, nolīgumi ir jāratificē parlamentā, un pirms parakstīšanas šie nolīgumi ir jāpublicē un jāapspriež, un tāpat ir jāpublicē arī ieteikumas izvērtējums eh, ik pēc pieciem gadiem, un uh, ja e, tiek konstatēts, ka jāveic izmaiņas, tad tas arī būtu jāīsteno. Un dalību e, jaunatīstības valstīm jāļauj pašām pieņemt lēmumus, nepakļaujot tās spiedienam, ir jāuzlabo globālā pārvaldība, ANO būtu jāizveido vai nu nodokļu, e, nodokļu komiteja vai komisija, un ir jāizveido Uh, jā, ap, jāpieņem arī normas par uh, publisku atskaitīšanos par katru valsti atsevišķi. Tagad Mensah kungs uh, no Parīzes biroja videokonferences režīmē. Lūdzu, vārds jums. Labdien un paldies priekšsēdētāji un taks trīs komitējai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 be equal participants in the development of the rules of international taxation and not mere consumers whose views are sought merely for the appearance of broad consultation. Uh, I think I'll end here. Thank you very much. Thank you very much. Now we open the. Paldies. Sākam diskusijas ar deputātiem. Katram runātājam piecu minūšu bloks, vienu minūti jautājumam, četras minūtes atbildēm. Sāksim ar, mūdzu, ar mūsu līdzreferentu Jeppe Kofodu. Paldies priekšsarētāji, paldies e, ekspertiem par prezentācijām. Erika, vēlos jums prasīt par analīzi, ko jūs veicāt Ganas piemērā. Būtu ļoti interesanti rakstiski saņemt e, mūsu komitejā jūs secinājums. Mēs apkopojam faktus, um, lai analizēt tos. Mans jautājums būtu saistīts ar mūsu secinājumiem no visām uzklausīšanām, misijām. Šī sarežģītība nodokļu likumdošanā un līgumos, nolēmumos veicina izvairīšanos un nemaksāšanu. Un vēlos jautāt ekspertiem, vai ir realistiski cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas ar pašreizējo līgumu ietvaru. Ja mums ir nepieciešams um, pā, pārunāt no jauna un sar, veikt uh, sarunas par jaunu līgumu slēgšanu, kā to izdarīt praktiski? Un komisijai jautājums Eh, ko komisija domā par šo problēmu? Tehniskā līmenī komisijai, bet arī abiem pārējiem ekspertiem. Vai jums liekas, ka Eiropas Savienība kopumā un dalību valstis atsevišķi dara pietiekami, lai palīdzētu jaunatīstības valstīm stiprināt kapacitāti, lai izmeklētu un uh, Eh, tālāk arī uzsāk kriminālu vajāšanu eh, pret eh, nodokļu likumdošanas pārkāpējiem. Paldies! Vispirms komisija Galīnas kundze. Interesanti, ka jūs jautājat par kapacitāti tieši, jo pagātnē es tieši strādāju ar Āfriku. Es domāju, ka mēs darām diezgan daudz, un es viennozīmīgi aizstāvēt to, ko mēs darām kā komisija un ko dara dalību valstis. Protams, ka e, sadarbības jomā arī dalību valsts individuāli daudz dara, bet kā jūs sacījāt, kapacitāte nav kaut kas tāds, kas rodas momentā, tikai tāpēc, ka jūs īstenojat dažus pasākumus, kas var ļaut dažiem cilvēkiem e, iegūt zināšanas šādā jomā. Šeit es varu balstīties uz savu uh, pieredzi strādājot pie korporatīvās sociālās atbildības e, jautājumu. Tas ir jautājums, e, kas e, skar visu sabiedrību. Es nedomāju, ka šeit ir iespējami kaut kādi īsceļi. Mums visiem jādara, ko mēs varam, bet gala atbildība vienalga paliek attiecīgo valstu valdības ziņā. Es e, strādāju arī ar Bangladešu. Un mēs nevaram aizstāt šo valstu valdību gribu un vēlmi. Es neiedzinušos tālāk detaļās, bet kapacitātes stiprināšana no ārpuses, ja tā var teikt, ar to nepietiek. Ir nepieciešama iekšēja virzība, viņiem saprast, ka tas ir e, kaut kas priekš viņiem pašiem. Lieliski apzinoties ka mums ir savi ierobežojumi, ka mēs varam darīt vairāk, bet, protams, ir ierobežojumi, cik daudz uh, mēs varam tērēt līdzekļus, uh, lai uzlabotu situāciju. Pārējais, cik es saprotu, vairāk ir Hannas uh, ziņā, bet šie nodokļu līgumi ir ļoti sarežģīti, un viss, protams, ir slēpts detaļās, kā radīt kapacitāti šiem cilvēkiem, lai viņi varētu uh, strādāt ar šiem eh, nodokļu um, līgumiem. Un tad, kad tas tiek izdarīts, vai šie cilvēki paliks valstī un turpinās strādāt uh, valsts aparātā. Mēs cenšamies uh, to darīt, bet tur ir nepieciešama visaptvaroša pieeja. Tas viss, protams, iet daudz dziļāk. Paldies, Trambergs kundze! Paldies par jautājumu! Par kapacitāti. Manuprāt, dalība valsts dara daudz, protams, ka vienmēr var darīt vairāk, bet tā nav vienīgā lieta. Izmantojot ANO modeli vai OECD modeli, par kuru Eriks runāja, tur var izmantot arī citus modeļus. Jā, es atvainojos atkal par ātru. Tas vienkārši ir tik satraucoši un aizraujoši. Tātad, ko es vēlējos sacīt? ir divpusēji vienošanās, ka, par kuru tiek uh, apspriest uh, eh, divpusēji. Es zinu, var runāt par savu valsti, par Dāniju, un Erikam ir pieredze uh, vienošanās uh, panākšanā starp Ganu un Dāniju. Dānija varētu teikt, mēs neizmantosim OECD modeli, mēs izmantosim ANO modeli kā sākuma punktu tā ir izvēle, ko dalību valsts var pašas izdarīt. Mēs varam neizvēlēties OECD, bet izmantot ANO. Tas būtu mans aicinājums pašiem izvēlēties. Un jāveic arī analīze par eh, tālāku ietekmi pirms parakstīt līgumu. Šobrīd eh, sarunas par nolīgumiem notiek aiz slēgtām durvīm, lai nodrošinātu, ka privātais sektors uh, Eh, un eh, citi neiejaucas sarunās, un tur var būt eh, argumenti par labu tām, bet, manuprāt, caurskatāmība vienmēr ir labāka, bet problēma ir tāda, ka šobrīd nolīgumi tiek parakstīti neanalizējot tālāku ietekmi, respektīvi mēs parakstam vienošanos, neanalizējot to, kāds būs tās sekas. Būs ekonomiskas sekas, būs arī sociālas sekas, un tā tālāk. Galu galā, ja ja būs mazāk nodokļu ieņēmumu, būs mazāk slimnīču, slimnīcu, mazāk eh, medmāsu un tā tālāk. Ja mēs samazinājām nodokļu bāzi, tad tas atstāja ietekmi uz valsti. Un šobrīd mēs pat neveicam tādu nopietnu analīzi. Tas būtu viens no maniem argumentiem. Jāveic analīze pirms nolīguma parakstīšanas, un pēc tam jāatgriežas pie tās. Tas, ka mēs esam parakstījuši līgumu, eh, nu, tas neko nenozīmē. Pēc pieciem gadiem situācija var būt pilnīgi cita. Mums ir regulāri tas jādara atkal un atkal. Vai kaut kas varbūt ir mainījies, varbūt ir nepieciešams pārskatīt eh, nodokļu nolīgumu. Tas viss būtu jādara, protams, divpusēji. Tātad tā nav tikai atbildība Eiropas Savienības dalību valstīm. Protams, ka tas ir dialogs ar konkrētu valsti, ar kuru ir noslēgts šis nolīgums. Paldies!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 Thank you. Uh, Ramon Hurgi. Paldies, Ramons Auregi. Paldies. Es vēlējos uzdot trīs jautājumus un arī e, vēlētos labprāt saņemt e, ANO pārstāvu rakstiskas atbildes, kā to lūdzā Jepe, jo mēs nevarējām izmantot mutisko tulkošanu viņu stāšanas laikā. Man jautājumi E, pirmkārt, e, Razveris kundzei, es sapratu, ka par Eiropas sarastu melno sarakstu negatīvi ietekmē mūsu attīstības valsts. To es sapratu no jūsu sacītā. Tad, kad tika publicēts šis saraksts, tad tas varēja kaitēt vairākām valstīm. Es nesaprotu, kāpēc. Tas ir pirmais. Otrais jautājums komisijai. Tad, kad tiek slēgti līgumi ar attīstības valstīm. Mēs nosaucām Āfrikas, Centrāla Amerikas valstis, kādas sadarbības eh, klausulas nodokļomā mēs paturam vai, no, nu vai ANO vai ESAO. Un šajā gadījumā. Ja šīs valstis ir vājas sarunās, kādu iemeslu pēc mēs savos nolīgumos, mēs Eiropa nenosakām uh, tādas klauzulas, kas uh, viņam novērš tās to skaitējumus, uh, kas tiek, uz, tiek uzskaitīti. Kāpēc mēs neveidojam tādas klauzulas, kuras uh, novērstu uh, fiskālā ienākuma zaudējumu. Trešais jautājums runājot par attīstītajām valstīm, piemēram, Japānu, Kanādu vai Meksiku. E, pēdējo divu gadu laikā mūsu nodokļu klauzulas ir pietiekami e, kolaboratīvas, un mēs arī sekojam, lai nebūtu tumšo telpu fiskālajā sadarbībā. Mēs veidojam pilnu, virzāmies uz pilnu sadarbību, kas novērstu fiskālo eh, krāpšanos vieniem vai otriem. Paldies, Mensakungs! Thank you very much. Um, I would, I would, I would provide the uh, copy of the presentation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 resources, then maybe the UN model should be the starting point. But that I know is a very debatable point, but I would agree with that uh, suggestion. Thank you. Thank you very much. Uh, the Commission? Paldies, komisijas pārstāvi. Muchas gracias por esta pregunta. Porque... Paldies par uzdoto jautājumu, jo es gribētu zināmā mērā precizēt šo tematu. Runājot par sadarbības klauzulām, instruments nevienmēr ir FTI tīrā veidā, jeb brīvās tirdzniecības nolīgums, bet tas ir politiskās ietvars, ko varam nodēvēt par ietvaru līgumu vai Merkosur gadījuma asociācijas nolīgums, un tā ir šī politiskā daļa. Un es teiktu, ka vispareizāk atbilde būtu, ka nav izvēles e, piedāvāta netiek starp ANO standartiem vai ESO standartiem, bet ir drīzāk kā sapienojums. Un to varētu raksturot kā nodokļu nenomaksas apkarošanu, runājot par naudas atmazgāšanas nolīgumu, Osadie nolīgumā Meksikas e, gadījumā mēs brīvās tirzniecības nolīgumā E, iekļāvām lietas no mūsu ak akī, lai mēs nepieturētos tikai pie mūsu formulējumiem, bet pie sarežģītākiem. Tāpat noderīgi ir ap apzināties to, ka papildus klauzulām un nosacījumiem, kas um, tiek īstenoti un ne tikai no de, uh, E, trījus ģenerāldirekcijas puses, bet tirsniecības sadaļā, un tāpēc e, arī savā iepriekšējā e, uzstāšanās runāja, ka netiešā veidā trījus sadaļa iedarbojas, jo ir vienmēr sadaļa ar nosaukumu caurskatāmību, un šeit var izmantot ļoti daudz ko, un es gribētu gandrīz vai nāk klajā un aicināt ar to, ka daudzas lietas, kuras nosaucā Hanna, ka mums vienmēr ir veids, kā panākt caurskatāmību. Atgriežoties pie iepriekš sacītā, un kā Ēriks ļoti labi precizēja, ka valdībai tam ir jāsako, un ļoti bieži gadās, ka Uh, ir kāda vēlēšanās mazināt šo caurskatāmību. Katrā ziņā vienmēr ir uh, darba kārtība, kas dod iespēju to īstenot. Nevienmēr šeit ir jāuz, e, e, jānorāda sadarbība fiskālajā jomā. Ceru, ka es izteicos puslīdz skaidri, kaut ar Latīņu Amerikas akcentu, bet jūs sapratāt. Paldies! Vai arī jūs vēlaties komentēt? Lūdzu, vārds jums! Tātad jautājumu, ko jūs uzdevāt man, tas bija saistīts ar um, nodokļu paradīžu melno sarakstu. Es varbūt pārāk ātri skrēju, cenšoties to izskaidrot, bet ir vairāk kritērija, kāpēc valsts tiek e, iekļauta melnējā sarakstā, un tur ir tā problēma. Jūs esat spiesti parakstīt BEPS, jo, ja jūs to nedarat, jūs nonākat melnējā sarakstā, un neviena valsts to nevēlas. Tā kā tādējādi it kā pa sētas durvīm e, tas tiek panākts. Thank you. Paldies! Mets kārtīs. Thank you, thank you, Chair, and thanks to the speakers for the... Paldies, paldies uh, visiem runātājiem par prezentācijām. Vēlējos norādīt, ka mūsu grupa GOE NGL uzsāka šodien jaunu pētījumu, eh, kurā izvērtē Eiropas Savienības nodokļu vienošanos ietekmi uz jaunatīstības valstīm. Uh, Mēs izplatīsim arī šo pētījumu pēc šīs sanāksmes. Galvenais konstatējums ir tāds, ka Eiropas Savienības dalību valstis slēdzot nodokļu nolīgumus vēl vairāk ierobežo jaunatīstības uh, valstu attīstību nekā to dara OECD valsts vidēji. Es aicinu deputātus iepazīties ar šo pētījumu un ņemt vērā konstatējumus. Mans jautājums ir runātājiem ir saistīts ar OECD daudzpusējo instrumentu. Esmu atkārtoti runājis par šo jautājumu šeit komitejā un arī PANA komitejā eh, par eh, Double Irish režīmu, kas joprojām ir spēkā eh, vienošanās ar vairākām valstīm, tā skaitā Maltu. Izmantojot to, ASV firma Telefax ir izveidojuši Eh, šādu struktūru vēl šogad, jūlijā, pēc tam, kad Trumpa administrācijas, eh, administrācija veica re, nodokļu reformu, īstenojot daudzpusējo instrumentu un eh, direktīvu, tas neļautu izmantot šādas struktūras būtiskā problēma manā valstī, piemēram, ir īrija. Ehm, ne, ne, ir ehm, izvēlējusies nepiemērot 12. pāntu AML direktīvā. Un varbūt jūs varat norādīt, ehm, kuras valstis vēl ir izvēlējušies nepiemērot šo pāntu un ko tas īsti nozīmē. Paldies! Kurš vēlas atbildēt? Trombergs kundze. Paldies par jautājumu. Pastāvīgās atrašanās vietas e, problēma ir ļoti aktuāla. Ir dažās definīcijas attiecībā uz to, ko nozīmē pastāvīga e, atrašanās vieta. Dažādām valstīm ir eh, atšķirīga definīcija, ko, ko tas īsti nozīmē, kādas ir prasības, un tāpēc ir šāda nesakritība. Savukārt par to, kuras valstis izvēlējušās nepiemērot kādu no pantiem. Jo vairāk tādu pantu, kur jūs izvēlaties nepiemērot, jo skaidrāk ir, ka pastāv lielāks iespējas, ka būs šāda nesakritība. Un, protams, ka ir arī aktīvi jāvērtē, ko parakstīt vai nē. Par 12. pantu es īsti eh, neesmu pārliecināts, ko jūs ar to gribētu teikt. Yeah. Runātājs bez mikrofona runā. Um, Jā, bet es no galvas nemācīšu atbildēt. Paldies, Mētsakungs. Mm, thank you, Chair. I, my brief answer with respect to the multilateral instruments is the fact that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 skaidrojums, eh, ko jūs sniedzāt, Galinas kundze. Es bieži uzdevu šo jautājumu komisārai Malmstrēmai attiecībā uz FTA nolīgumiem. Jā, uzsvers ir uz investīcijām, tētipu, piemēram. Tur eh, nodokļu jautājums vispār netika eh, regulēts. CETA un citur arī nē. Ne Jā, nu mēs varam teikt, ka trešās pasaules valstīs nav kapacitāte, bet mums ir kapacitāte, un mēs izvēlamies to nedarīt. Jo mēs esam sagrābuši, sagrābuši šo nozari, kas veicina naudas atmazgāšanu, izvairīšanos no uh, nodokļu nomaksāšanas, lielais četrnieks, uh, konsultējot komisiju vai mūsu valstu valdības, uh, sagatavojot tiesību aktus, eh, dubultās eh, neaplikšanas līgumus. Kad tad mēs beidzot pamodīsimies? Nopietni iedzīvotāji, nopietni deputāti, nopietnas valdības neturpinās šo nepieņemamo sistēmu. Vēlos atgādināt, ka vakar bija laba diena valstī, kur es mazliet zinu, Angolai bijušais kleptokrāts Dušantovs tika arestēts par schēmu, lai izvestu 500 miljonus uh, no valsts uz Šveici. Un tieši ar, pateicoties sadarbībai Šveices uh, pusi, kur KPMG ļoti labi veicināja šo krāpniecisko schēmu. Un uh, Britu FFO, ne tiesa tur eh, bloķēja repatriāciju. Mans jautājums Hamsa kungam. UNDP, Pasaules bankā, Starptautiskais valūtas fonds, kuram būtu jāpalīdz Angolas valdībai atgūt šos aktīvus. 8 miljardi šeit, Briselē, vakar arestētā eh, cilvēka māsa Izabela Dušantoša konsultē Angolas valdību, lai atgūtu šos līdzekļus. Viņi nodrošinās, lai šo sistēmu nevarētu atkārtot. Vai ANO ir kāds viedoklis par repatriācijas eh, likumu, kas tika pieņemts Angolā nesen, kas uh, Ehm, it kā neļaus e, šos līdzekļus vairāk izvest, bet daži apgalvo, ka būs tieši pretējs efekts. Un kāpēc tas tiek darīts tādā eksperta līmenī, par kuriem par neviens neko pat nezina? Kāpēc ANO neprasa lielu konferenci ar politiķiem, deputātiem, valdībām, lai rīkotos globālā līmenī nodokļu jomā? Es šādu vēstuli nodevi Gutjeres kungam pagājušā reize, kad viņš bija parlamentā, bet nekādu atbildi neesmu redzējis, nekādu rīcību neesmu redzējis, bet jūs, Hamsa kungs, strādājat šajā jomā. Ko jūs domājat, kāpēc eh, ANO līmenī nav politiskā vēlme virzīt šo jautājumu uz priekšu, tad, kad iedzīvotāji tīpaši pēc finanšu krīzes 2008. gadā ir prasījuši šādu rīcību, un to prasa arī mūsu budžeti?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 But I think uh, it's for the world to decide. Thank you. Thank you. Well, any other... Vai vēl kāds vēlas uh, ko jautāt no komitejas? Izskatās, ka nē. Paldies visiem viesiem. Paldies par jūsu klātbūtni, par to, ka atbildējāt uz jautājumiem. Ar to noslēdzam šo daļu. Vai ir citi jautājumi komitejas darba kārtībā? Nē. Tad paziņošu, ka nākamā sanāksme būs 1. oktobrī pēcpusdienā Strasbūrā. Ar to slēdzam šo sanāksmi. Paldies!